kolosāk. Un mēs sāksim ar balsošanas skaidrojumiem par het ziņojumu un pirmā veikums lūdzu. We, we seem to have a problem with Mrs. Ovir's microphone. Šķiet ir problēma ar Ovirs kundzes mikrofonu. Lūdzu. Nyt, ja, nyt on korras. E, Jā, liekas, ka mikrofons tagad darbojas. Paldies. Un atļaujiet uh, pateikties Eiropas Savienības patērētāju aizsardzības politika gadu gaitā ir nomainījusies un E-komercija ir ļoti strauji attīstījusies, un mēs e, redzējām tiešām ļoti daudz pārobežu uh, e, tiedzniecības. Tādēļ patērētāja aizsardzība ir jo īpaši svarīgāka situācijā, kad cilvēki intensīvi tirgojas tieši izmantojot pārobežu tirdzniecību. Es uh, apsveicu to, ka patērētāju tiesību aizsardzības instrumenti tiek izmantot ar vien elastīgāk. Paldies! Thank you. The next is Mr. Balsī. Paldies, tagad Palsīša, Palsīša kungs. Balčīša kungs. Paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi. Es atbalstīju šo ziņojumu par, jo efektīva konkurence un patērētāja politika ir ļoti svarīga, lai darbotos koptirgus. Ir jābūt ļoti augstai patērētāja aizsardzībai, kas šobrīd, diemžēl, vēl nav sasniegta. Un mums ir likumi, bet tie netiek pietiekami labi īstenoti dalību valstīs. Un patērētājiem pietrūks drošības, jo viņi nezina, kādi noteikumi viņus sargā. Uh, un mehānismi nedarbojas tā, kā vajadzētu. Komisijai ir jādara vairāk, rūpējoties par to, lai direktīvas tiktu īstenotas un patērētāji tiktu informēti labāk par savām tiesībām un varētu šīs tiesības īstenot dzīvē. Paldies! Bucoj kunga ziņojums par Solvit Ospaskiha kungs. I'm sorry, your microphone doesn't. Uh, please. Lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, paldies, priekšsēdētāji. Šī ir ļoti laba iniciatīva. Sevišķi man patīk solvits tīkla uh, uzlabošana un tā darbības paplašināšana. Ir nepieciešams piesaistīt līdzekļus, lai dalībvalstu plašsaziņas līdzekļi, cits starpā televīzija, interneta vietnes un tā tālāk varētu izmantot, lai iegūtu vairāk informācijas, lai tās sniegtu vairāk informācijas par solvitu. Un šobrīd joprojām tiek piemēroti dubulti standarti Un, un bieži ir tā, ka likumi ir pretrunīgi. Paldies, kolēģi. Lūdzu, atstājiet zāli, nesaceļot troksni. Antonio Cīkungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Ho votato... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, balsoju par Busoju, jo tas, kas rodas, ir tāds ļoti nozīmīgs uh, pakalpojums. Mēs redzam skaidrus un caurskatāmus attiecības starp pilsoņiem un institūcijām, arī uzņēmējiem. Un Solvit ir ļoti labs instruments, lai pilsoņu un uzņēmumu problēmas atrisinātu, lai viņi varētu arī pilnībā izmantot iekšējā tirgus iespējas. Daudzi konstatē, ka ir eh, vēl ierobežojumi. Pašu eh, likumdošanā tie ir jāpārvar. Un bez tam ir nepieciešams arī papildus personāls, ir nepieciešama lielāka līdzekļa, lai eh, šo instrumentu izmantotu. Tas ir attiecināms arī uz uh, atsevišķām pašvaldībām. Paldies! Lūdzu, turpiniet sarunas ārpus plenāra zāles, lai mēs varam noklausīties paskaidrojumu par balsojumiem. Paldies! Next is Mrs. Rojtovas kundze, lūdzu. Děkuji, paní předsedající. Chci jako stínová zpravodajka... Priekšsēdētājs kundze. Es esmu ēnu referente un vēlos pateikties visiem kolēģiem par to, ka ar plašu vairākumu atbalstījām ziņojumu par solvitu tīklu. Tagad Eiropas komisijai ļoti nopietni jāuztver mūsu ieteikumi. Pilsoņi un uzņēmēji labi jāinformē par šo faktu, un es ceru, ka Eiropas komisija nākošgad iesniegs paziņojumu, kas būs korekts un rezultēs paveikto darbu. Paldies! Paldies, Jākung! Mr. Jā? Jā, kungs, lūdzu. Oh, sorry. Oh. I'm, I'm awfully sorry. Es atvainojos, es kļūdījos, saka priekšēdētāja. Tagad runa ir par Debrunas kundzes ziņojumu. Pirmais runātājs ir Kalinovska kungs manā sarakstā. Pani przewodnicząca, chciałbym uzasadnić sposób swojego. Paldies, priekšēdētāji. Es gribētu paskaidrot balsojumu par Debrūnas kundzes ziņojumu. Paldies referentē par šo ziņojumu par dzīvnieku veselību. Un e, mums bažas rada ne tikai dzīvnieku labturība, bet arī problēmas, kas rodas cilvēkiem. Mēs gribētu, lai samazinātos uzgaidīšanas laiks Un bažas mums rada arī trakumsērgas draudi. Paldies! Lūdzu, Roitovas kundze par Debrūnas kundzes ziņojumu. Lūdzu, Roitovas kundze. Děkuji, paní předsedkyně. Hlasovala... Paldies, priekšstādātājs kundze. Es uh, balsoju pār pārejas uh, periodu pagarināšanu, uh, kad dalībvalsts var pielietot šos noteikumus. Uh, Nu, es izprotu arī īrijas, um, Maltas un uh, apvienotās karalistas bažas, jo viņi izvirza plašākus, striktākus uh, noteikumus attiecībā uz uh, lolojumu dzīvniekiem. Tas skar trakumsārgu un arī citas uh, lipīgas uh, slimības, par kurām ir noraizējušās šīs valsts. Mums vajadzētu šo pārejas laiku uh, Uh, tomēr atcelt, un mums ir jādodas uz priekšu šajā jomā visiem kopā. Paldies! Tagad Jārkungs. Paldies, priekšstādātāji! Es saprotu, ka dažādas dalība valsts ir ieinteresētas un uh, prasa uh, īpašs noteikums attiecībā uz laulājumu dzīvnieku ieviešanu un pārējais laikus. Bet, nu, vajadzētu būt uzmanīgiem, lai um, īstenotais spēku patēriņš un ieguvums būtu sabalansēts. Un domāju, ka šajā gadījumā tas nav bijis. Uh, izsvērts. Tādēļ atturējos balsojumā. Un es domāju, ka tas, kas ir nepieciešams, ir no vienas puses efektīva aizsardzība no ārpuses, ja mēs runājam par ieviešanu Eiropas Savienībā, un no otras puses ir nepieciešama tāda plašāka harmonizēšana Eiropas Savienības iekšienā, jo tas arī ir patērētāja interesēs, kas galu galā nu kaut kad pazaudē to pārskatu, kad uh, ieceļojot kādā uh, valstī A, ir citi noteikumi nekā ieceļojot, piemēram, valstī B. Paldies! Nākošā runātāja Sinklērs kundze. You, uh, Paldies, priekšsēdētājs Kolundze. Es balsoju priekš šo priekšlikumu galvenokārt tādēļ, ka es esmu no apvienotās karalists, un es uzskatu, ka mums ir ļoti labi likumi jau, ar ko to var atrisināt, un mēs negribētu, lai trakumsērga atkal skārtu mūsu salu. Es esmu izbrīnījusies, kādēļ šis priekšlikums attiecas tikai uz suņiem, kaķiem un uh, mājas saskiem. Es redzu, ka. Uh, šāds priekšlikums parādījās mūsu valstī jau pirms 25 gadiem, bet daudzi mani vēlētāji apmetās karalists e, vidienē uzskata, ka daudz šīs Eiropas Savienības politikas ir tiešām kā no Marsa. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Mēs laiku pa laikām redzam, ka komisija saka, ka Eiropas Savienībai būtu jāpadara vairāk un labāk, ātrāk, augstāk, tālāk. Un tagad mēs lemjam par to, kā lolojam dzīvniekus un uz kurien var vest. Es gribētu teikt, ka dalību valstīs ir dažādas tradīcijas, ir tīpaši valstīs, kas izvietotas uz salām, un mums ir izdevies izveidot divpusējs vai daudzpusējs nolīgums, kas to visu regulē, un vai jums šķiet, ka tiešām labāk būs, ja mēs izveidosim jaunu administratīvo birokrātiju, uh, un to darīs tie paši ģēniji, kas izveido, piemēram, kopīgo lauksaimniecību, lauksaimniecības politika, kopējo zivsaimniecības politika, kas beigās noved pie absolūta hausa un sabrukuma. Tas noteikti ir jāstāja dalībvalstu prerogatīvas ziņā. Paldies! Tagad par Koeljo kungu ziņojumu un Ovio kungs pirmā. Tänan, proua president, mulle sõna and-. paldies, priekšsēdētājs kundze. Schengens telpas mērķis ir nodrošināt pārvietošanās brīvību. Un tie, kuriem ir ilgtermiņa vīza, viņiem ir mazāk pārvietošanas iespēja nekā tiem, kas ir īstermiņa vīzas turētāji. Vīzas kodeksam jāstājas spēkā saskaņā ar analīzi, kāda ir veikt attiecībā uz ilgtermiņu vīzu turētājiem, mēs redzam, ka vēl ir dažādi šķēršļi mums jāpārvar. Uh, un uh, pat labam pateicoties komisijas uh, priekšlikumam un šim ziņam mēs mēģinam pārvarēt šos šķēršļus un kavēšanos, uh, jo dalībvalstīs mēs varējām konstatēt, ka situācija nav bijusi ideāla. Situācija ir ļoti delikāta. Es neatbalstu šo ziņojumu. Paldies. Nākošā runātāja Raitovs kundze. Eh, Paņi predsedkiņe, podpožila sem nařízē. Priekšstādātājs kundze, es atbalstīju šo ziņojumu lai būtu uh, izmaiņas ilgtermiņu vīzu jautājumā Schengen zonā. Lai studentiem, pētniekiem un citiem būtu iespējas brīvi pārvietoties uh, Eiropas Savienībā. Un gribu aicināt jūs, jums būt solidāriem ar Čehijas Republiku, kas uh, cīnās pret uh, Kanādas uh, noteikumiem. Mm, vīzu sistēma tiek turpināta, Čehu republikas cīņa nav vainagosies panākumiem, un tas nav akceptējams. Kanāda solīja izmaiņas, bet aizvien nekas vēl nav izdarīts. Atvainojos, ka vēršu jūs uzmanību šajos ietveros uz šo faktu. Javaslat, mint ahogy a vitában is elhang. Paldies, priekšsēdētāji um, priekšlikuma nolūks ir atvieglot trešo valstu pilsoņiem pārvietošanos Eiropas Savienībā. Un tas ir nepieciešams, jo dažas dalību valstis nespēja pietiekami ātri piešķirt uzturēšanās atļaujas vai nepiemēro Schengenas noteikumus pareizi. Ungārija atturējās no balsošanas, jo mums uh, nav nekādu problēmu. Esam visu ieviesuši attiecīgos Schengens noteikumus pareizi, bet mēs gribētu uzsvērt, ņemot vērā trešo valstu pilsoņu intereses tieši Eiropas saimnības kaimiņu valstīs, mums ir viņiem jābūt, jādod iespēja uzturēties Eiropas Savienībā, bet ir vajadzīga, ir vajadzīga likumdošana Eiropas Savienības un dalību valstu līmenī. Mrs. Hawkins. Hawkins, kundz, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Šajā ziņojumā ir daudz labu lietu, bet es nevaru atbalstīt 35. punktu, kas aicina ieviest uh, kopīgo konsolidēto uzņēmumu nodokļu bāzi. Uzskatu, ka tas varētu vienkāršot lietas, bet ņemot vērā patreizējo situāciju, kad uzņēmumu nevar izvēlēties pievienoties vai nepievienoties, es domāju, mēs nevaram izveidot vēl 28. nodokļu bāzi papildus 27 jau esošajā. Šis ierosinātais jaunais nodoklis nozīmētu Eiropas pēļņu pārdalīšanu radīšanu Eiropas Savienībā. Līdz ar to man valsts īrija, kas daudz eksportē un ražo, tiks sodīt par to, jo pēļņa Eh, tiks eh, reģistrēta pārdošanas vietā. Un šķiet dīvaini, ka Eiropas Savienības pamatā mums ir viena no pamatvērtībām ir preču brīvu pārvietošanās, bet mēs izmantosim šo jauno eh, Eiropas Savienības uzņēmumu nodoklu, lai sodotu uzņēmumus. Un tas noteikti uh, traucēs ārē, ārval, ārzemju investīciju piesaisti Eiropas Savienībā. Un uh, Tā kā šī nodokļa aprēķināšana arī ir ļoti sarežģīta, tas noteikti uh, kavēs piesaistīt ārvalstu tiešās investīcijas. Paldies! Un vispēcot mm, grāfiens Fontūna un Hohensteins ziņojums Kalanauskī kungs lūdzu. Pani przewodnicząca, na początek chciałbym e, podziękować. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu apsveikt referenti ar šo ziņojumu, kas veicinās iekšējā tirgus attīstību. Es piekrītu visam, kas ir teikts, un es ļoti gaidu, kad attiecīgā likumdošana pilnībā tiks īstenot Eiropas Savienībā. Mums šobrīd ir uh, jācīnās ar krīzes sekām, bet mums ir jāizmanto visas tirgus sniegtās iespējas un institūcijām ir pēc iespējas labāk uh, sadarboties gan Eiropas Savienībā, gan dalību valstīs. Ir jāsamazina birokrātija, ir jāvienkāršo un jāvienādo procedūras. Un pēc iespējas ātrāk attiecīgās direktīva ir jāievieš dalību valstu likumdošanā. Ir vajadzīga komunikācija un pilsoņu informēšana par viņu tiesībām uzsākt uzņēmē darbību, lai veicinātu konkurenci. Paldies! Uz Paskiha kungs lūdzu. Prezident. Oh, no, no. Satu. Uz Paskiha kungs lūdzu vispirms. Uh. Paldies. Paldies, godātais referent, kolēģi. Es ļoti priecājos par šo iniciatīvu. Un to ļoti labi mēs varēsim izmantot, un tas uzlabos arī cilvēku situāciju. Tomēr, ja mēs gribam, lai iekšējais tirgus dalī, dar, darbotos, ir vajadzīga arī sekmīga uzraudzība. Mums ir jāpalīdz uh, tirgus dalībniekiem. Ir jābūt arī pilnīgi skaidri zināmām noteiktām sankcijām, kādos gadījumos tās var izmantot, kādu likuma pārkāpumu gadījumos tās tiek piemērotas. Un tāpat mēs arī redzam, ka astoņos no desmit gadījumiem dalībvalsts vai starptautiskā šķīrētiesa uh, ir pieļāvusi kaut kādas kļūdas. Šeit ir situācija jāuzlabo. Paldies, Olvīrs Kunzlo. Tänan, vabandan, et ma eelmine kord nii kiirustasin. Paldies un atvainojiet, ka tikko uh, nedaudz pārsteidzos. Runājot par uh, stabilu ekonomisko attīstību, ir nepieciešams, lai iekšējais tirgus labi darbotos. Bet iekšējais tirgus nevar korekti darboties, ja nav uh, fiksēti noteikumi, tie ir kopienas noteikumi un tiem jātiek ievērotiem visām, visās dalību valstīs. Parlaments un uh, dalību valsts arī ir iesaistīts šajā procesā. Iesaistīties ir ļoti nozīmīgi dažādu aspektu dēļ jo šīs uh, pozīcijas ir noteikts arī ziņojumos, un es esmu atbalstījusi šī ziņojuma pieņemšanu. Paldies! Roitovs kundze, lūdzu. Paņi predsedkiņa, parlament podle očekāvā. Priekšsēdētājs kundze, parlaments, uh, kā jau uh, sagaidījām, apstiprināja trīs ziņojumus par iekšējo tirgu. Von uh, Tun un Hohenstein uh, ziņojumu kontekstā Uh, sociāldemokrāti balsoja uh, tā, ka tie uzsvēra, ka sociālās un vidas normas uh, tiek pārkāps. Bet tas tā nav. Šīs normas nosaka, ka dzīves līmenis uzlabojas Eiropas Savienībā. Diskusijās kreisē neskaidroja, kādēļ viņi um, šādi balsojumi. Es balsoju par šo ziņojumu. Paldies! Plenārsēde sāksies atkal pulksten trijos pēcpusdienā.